balsošanas. Mums ir trīs ziņojumi, Goltje, kurus ir sagatavojis Galtjērī kungs. Pirmais - Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Vai visi tagad ir nobalsojuši? Kādam ir problēmas? Tas ir slēpt, slēgtais neredzamais balsojums, tāpēc jūs redzat zilu gaismiņu, nevis sarkanu, dzeltenu vai zaļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie otrā galķērī ziņojuma. Arī tas ir e, slēptais balsojums. Elektronisks, bet ne personāls. Ja visi tagad ir nobalsojuši, tad pasludinu balsošanu elektronisko par pabeigt. Pieņemts. Trešais Goltjērijas ziņojums. Arī elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie Fontāna ziņojuma Bosnijas Hercegovinas un Eiropola operatīvā un strateģiskā sadarbība par par padomas lēmuma īstenošanu dzīvē par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Uh, Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Eiropas globalizācijas, sā, sākam balsot par rezolūcijas priekšlikumu, sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņēmts. Paldies! Nākamais ziņojums ir Negresku ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Īrijas pieteikums. Personālais balsojums sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir invazīvo svežzemes sugu saraksts T apsvērums pirmā daļa par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski, jo jūs neceļiet rokas. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemta. Rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemta. Pārējām pie iebildumu izteikšanas saskaņā ar ģenētiski modificētas kukurūzas. Tas ir saskaņā ar 106. pantu. Personālais balsojums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un rezolūcijas priekšlikums pieņemts. Pirmais grozējums sākam balsot. Personālais balsojums. Beidzam balsot. pieņemts. Otrais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Otrais noraidīts. Trešais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Rezolūcijas teksts kopumā personālais balsoja, ak vēlaties pārbaudīt piekto grozījumu. Labi, pārbaudam elektroniski piekto. Par piekto grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcijas teksts kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Kolēģi, pārējām pie Docis un Nīdermējers ziņojuma. Tas ir pirmā daļa, eh, pirmā daļa pārpret atturas pieņemt, otra pret atturas pieņemta. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi pārbaudīsim. 15. grozījums sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. noraidīts. Pāriem pie sākotnējā teksta. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 16. grozījums par. Jūs vēlaties pārbaudīt otro daļu sākotnējā teksta redakcija? Kolēģi, tas bija skaidrs, bet nu labi. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. 16. grozījums par pret atturas. Noraidīts 19. grozījums par pret atturas. Noraidīts 8. par. Jūs vēlaties pārbaudīt 19. Labi, tad sākam balsot par 19. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts par ap, pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts A7 pirmā daļa par pret atturas pieņemt otrā daļa par pret atturas pieņemta. 11. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Sākotnējais teksts par pret, atturas. Tagad es vēlos pārbaudīt. Sākam balsot par sākotnējo tekstu redakciju un tagad beidzam balsot. Pieņemts. Ceļiet rokas 20. par pret. Atturs. Noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Sākotnējais teksts 4. Eh, un 5. Eh, ievilkumam par pret atturs pieņemts. 12. grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums personālais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 22. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Četras daļas pirmā daļa par pret, atturas, pieņemt, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemt, trešā daļa par, pret, atturas, pieņemt, ceturtā par, pret, atturas, pieņemta. 23. par, pret, atturas, noraidīts, 10. par, pret atturas noraidīts 24. par pret atturas noraidīts. Otrais personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts pirmā daļa par pret. Atturs. Pieņemt otrā daļa par pret pret atturas pieņemta. Pirmais par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Trīs, trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. par pret atturs. Noraidīts. 6. par personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sastais noraidīts. 18. par pret atturs. Noraidīts. 7D par pret atturas noraidīts, 14. par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim otro daļu. Labi, sākam balsot otrā daļa. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. AR apsvērums, septītā daļa, pi, pirmā daļa pār pret atturs. Pieņemt otrā daļa pār pret atturas pieņemta. AT apsvērums pirmā daļa pār pret atturas pieņemt otrā daļa par pret atturas pieņemta. Rezolūcija kopumā personālais balsojums sākam balsot. Un beidzam balsot. Un pieņemta. Rezolūcija ir pieņemta. Tagad pārējām pie Beldera ziņojuma par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. 36. paragrāfs sākotnējais teksts pārpret atturas pieņemts. 238. pirmā daļa pārpret atturas pieņemta. Otrā daļa pārpret atturas pieņemta. Sākotnējais teksts šķiet ir mutiskais grozījums, ko ir Butikoferkungs iesniedz. Butikoferkungs, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Teksta pašā viducī es vēlētos redzēt, ielikt vēl vienu teikumu, uh, kurā ir teikts, Ķīnai vajadzētu pārskatīt savu nostāju un griežas pie visām iesaistītajām pusēm, tajā skaitā Ķīnas, lai respektētu Anklas lēmumu. Paldies, priekšsēdētāji! Vai ir kāds, kurš iebils pret šo mutisko grozījumu? Ja ne, tad balsojam par to par. Pret. Atturs. Pieņemts. 45. pāns var pret atturas pieņemts, 47. par pret atturas pieņemts, 48. divas daļas pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 51. par pret atturas pieņemta atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 54. pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 58. par pret atturas pieņemts. 2. par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Apsvērums AB par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Paldies! Nākamais ziņojums ir Pasaules humanās palīdzības samits Guero Salum. 11. pāns, pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemt, otrā daļa pār, pret, atturas, pieņemta, 13. pāns, pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemt, otrā daļa pār, pret, pret atturas pieņemta, 14. par pret atturas pieņemts, 20. pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 21. četras daļas pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas pieņemta, 23. pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturs pieņemta. 34. četras daļas pirmā daļa par pret atturs pieņemta. Otrā daļa par pret atturs pieņemta. Trešā daļa personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Trešā daļa noraidīta. Ceturtā daļa personālais balsojums sākam, beidzam. Ceturtā daļa noraidīta. 40. paragrāfs, pirmā daļa var pret, atturas, pieņemt, otrā daļa par pret, atturas, pieņemta, 46. paragrāfs, pirmā daļa par pret pret atturs pieņemt, otrā daļa par pret atturs pieņemt, trešā daļa par pret atturs pieņemt, ceturtā daļa par pret atturs pieņemta. 47. paragrāfs pirmā daļa pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 51. par pret atturas pieņemts, 56. par pret atturas pieņemts, 57. par pret atturas pieņemts, apsvarams 1. pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret pret atturas pieņem trešā daļa par pret atturas pieņemt ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. Jē, apsvērums pirmā daļa par pret atturs. Pieņemta otrā daļa par pret atturs pieņemta. N apsvērums pirmā daļa par pret atturs pieņemta, otrā daļa par pret atturs pieņemta. Un tagad rezolūcija personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. The... Paldies. Um, tālāk Mārtiņa ziņojums uh, par ilgspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā. Es atvainojos. Referentam vārds, lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es vienkārši ļoti grātri gribēju teikt, ka es sveicu arotbiedrības delegāciju no Francijas, Luksemburgas un no Beļģijas. Un e, pirms šī ziņojuma par parasto metālu rūpniecības attīstību bija ļoti svarīgi iesaistīt arī šīs organizācijas. Un liels paldies visu klātbūtnē par atbalstu, ko es saņēmu no viņiem. Thank you. We... Paldies. Un tagad mēs pāriem pie balsošanas. Eh, pie, otrais grozījums, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais paragrāfs par? Pret. Atturs. Noraidīts. Astotais paragrāfs. Pāris nobalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. and that is rejected. Noraidīts. E, trešā nodaļa, kas par, pret, atturs. Pārbaudīsim trešo apakšsādaļu, sākam balsot elektroniski. E, Sākotnies teksts. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. paragrāfs, pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturs noraidīts, trešā daļa, kas par pret atturs. Pārbaudīsim trešo daļu, sākam balsot par vienu sapargrāfu trešo daļu. Beidzam balsot. Šī daļa ir pieņemta. 12. paragrāfs. Vispirms personāla balsojam, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts par otro daļu, arī personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. paragrāfs, pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim otro daļu, 13. paragrāfam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 14. paragrāfs sākotnēs teksts, kas par pret atturs pieņemts 16. paragrāfs. Pārbaudīsim 14. To. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta 16. paragrāfs, kas par pret atturs noraidīts 17. no sešām daļām, kas sastāv Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa - arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E, piektā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta 18. paragrāfs, kas par pret atturs pieņemts 19. paragrāfs 6 daļas. Sākam balsot personāla balsojuma formā par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts piektā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts sestā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. paragrāfs. Kas par? Pret. Atturis. Jāpārbauda. 23. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 26. paragrāfs pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts, 27. paragrāfs pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts, 29. paragrāfs pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts, otrā daļa pār, pret, atturs noraidīts. Ceturtais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. D apsvērums, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts. E apsvērums pirmā daļa, kas par pret atturs pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. H apsvērums, kas par pret atturs jāpārbauda apsvērums ar H. Beidzam balsot. Pieņemts. I apsvērums pirmā daļa, kas par? Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts M apsvērums pirmā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts apsvērums O personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts B apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk rezolūcija kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk, kolēģi mums ir situācija Ungārijā, un vispirms es piedāvāšu tautas partijas rezolūciju priekšlikumu, kas par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Varam pārbaudīt eh, rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot. Kolēģi, beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Un tālāk mums ir kopīgais rezolūcijas priekšlikums no četrām politiskām grupām. Trešais paragrāfs. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais paragrāfs arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums H divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa, kas pār, pret, atturs, pieņemts. Rezolūcija kopumā, kas par, pret, atturas. Mēs pārbaudīsim, pārbaudam, balsojam par rezolūciju kopumā, Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Paldies! Tālāk mums ir balsojuma skaidrošana. Un es lūgtu visus, varbūt, kas nav iesaistījušies eh, šajā procedūrā, neplāno piedalīties, lūdzu atstāt zāli pēc iespējas eh, ātrāk, un mēs sāksim ar rezolūcijas priekšlikumu par ģenētiskiem